bez jūsu atdevis un iesaistas. Šie paketi, kas ir svarīga videi, sabiedrībai, pilsoņiem un uzņēmumiem. Paldies! Paldies, ministra kungs! Tagad uh, lūdzu jūs un komisāru Rēnu un arī referentus doties pie galda, kas ir zāles vidū, un lai uh, ministrs Nečas un es visu klātbūtnē varam šos likumdošanas aktus parakstīt. Lūdzu! Das... Dargie kolēģi, vakardienas sēdes protokols ir izdalīts, vai kādam ir iebildumi? Ja nē, tad līdz ar to protokols ir apstiprināts. Saskaņā ar darba kārtību mums ir uh, komisijas un padomas paziņojumi par G20 e, uh, valstu, augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem. Vārds Nečas kungam padomas vārdā. Lūdzu. pane prezidente eh, vážené paní poslankyně vážení páni poslanci druhého dubna. priekšsēdētājs godājumie deputāti 2009. gada 2. aprīlī valstu un valdību vadītāji G20 ietvaros tikās Londonā, lai apspriestu globālās ekonomikas ceļu kartu.